pantu. Un e, tālāk tas tiks parādīts protokolā. Tā Tā ir vēl viena rakstiskā deklarācija, kuru iesniedz deputāti Fiona Hola, Inesa Jela Sendera, Izabela Durāna, Dīters Lebrechts Koks un Sabīna Vilsa, kas attiecās uz negadījumiem. Uh, ko izraisa kravas mašīnas, un tas arī saskaņā ar 123. pāntu tiks um, ierakstīts protokolā. Tālāk Natrasas kungs ir lūdzis vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Ņemot vērā to, pa ko nu pat runājām, es gribētu teikt, ka uh, drošības pasākumu šajā ēkā ir uzlabot, un es gribētu izteikt pateicību tiem vīriešiem sievietēm, kas mūs apsargājas, gribētu arī sadzirdēt no jums, ka uh, izmeklēšanas par uh, drošības pārkāpumiem Briseles parlamentā, daži uh, arī ar ieročiem, uguns ieročiem tiks izmeklēti kārtīgi, uh, tas mūs apdraudējis un uh, nedrīkst arī upurēt eh, eh, vienkāršos kareivs, tā sakot, lai aizsargātu ģenerāļus. Paldies! Izmeklēšana tik tiešām notiek, tas vēl ir procesā, un drošības pasākuma ēkā tiks uzlabot Tarbelskungs. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribēju pateikties par to, ka visi deputāti, kas kopā ar mani parakstīja rakstisko deklarāciju numuru 0084, un es vēlējos pateikt arī Aldes locekļus, un mēs, te pateicoties viņiem, tiešām spējām savākt šos parākstus, un paldies, ka mēs spējam komisijai nosūtīt skaidru signālu par to, ka ir nepieciešams uh, Eh, skaidrs statūts asociācijām un fondiem. Paldies, Arbēlas kungs. Tagad ķersimies pie balsošanas. Šodien mums ir jābalso par divām, rezol, diviem rezolūcijas priekšlikumiem par Ungāru mediju likumu. Dolkungs. Jā, paldies priekšsadātāja kungs, pirms mēs balsojam par šo uh,